Die zuständigen polnischen Behörden haben Atbildīgās polijas iestādes ir iesniegušas eh, iesniegumu, lai atceltu uz Biegņeva Ziobro imunitāti. Saskaņā ar reglamenta 6. pānta 2. punktu šīs pieprasījums ir nosūtīts uh, juridiskajai komitejai. Eh, Lara Komija kundze ir iesniegusi pieteikumu aizsargāt viņas parlamentāro imunitāti un arī